parlamenta pieņemšanas procedūra šiem dokumentiem. Šie trīs mēneši, kad parlaments pieņem. Saskaņā ar reglamentu 3. pantu 3. un 4. punktu juridiskā komiteja 10. oktobra sēdē ir pārbaudījusi akreditācijas dokumentus un vienbalsīgi iesaka apstiprināt mandātu sekojušiem deputātiem Andrejai Zanoni no 19. jūlija 2011. gadā, Filipam de Bakeram no šī gada 7. septembra, Aukei Zīlustrai no šī gada 13. septembra un Mikailam Gustafsonam no šī gada 22. septembra. Un tādēļ es ierosinu apstiprināt šo deputātu mandātu derīgumu. Vai ir kādi komentāri par šo jautājumu? Šķiet, ka nav. Tādēļ šo deputātu mandāti ir apstiprināti parlamentā, un es gribētu sveikt šos